Good morning, colleagues. Good morning, everybody. Labrīt, kolēģi. Labrīt visiem. Lūdzu, centieties ātri atrast savu vietu, lai mēs varam sākt. The first item on the agenda is as always. Pirmais darbkārtības punkts, kā vienmēr, ir darbkārtības pieņemšana, vai mēs varam pieņemt darbkārtību. Labi. Un tad eh, man ir kas ļoti skumšs jums paziņojums patiesībā, un tas ir tas, ka Klēra Genta, kura mums ir, pie mums ir strādājusi vairākus gadus, un pirms viņa sāka strādāt eh, sekretariātā, viņa strādāja politikas departamentā citās komitejās, viņa martā atstās sekretariātu. Eh, Klēra ir ļoti laba administrātora, ļoti jauks cilvēks, vienmēr uh, sniegus ļoti labu atbalstu visiem. Un bijusi atbildīga par daudziem svarīgiem dokumentiem, kā piemēram uh, par visu bērnu labklājības jomu, un šī te darba grupa ļoti smagi strādājusi, un man ir tiešām žēl, ka jūs docieties prom, Klēra, bet mēs jums novēlam visu to labāko jums nākotnē. Jūs tiešām esat lieliski, jums noteikti veiksies. <laughs> Peter, that was not for you this time. You need to do this by yourself, by left. Jā, jums būs klēri jāapsveic personīgi. Labi, tagad citi jautājumi. Neviens eh, neko negrib teikt. Man arī nekas nav, nav sakāms. Un tagad lūdzu piesprādzējieties, jo man ir ļoti, ļoti daudz paziņojumu par eh, koordinatoru lēmumiem 23. janvārī. Tas aizņems ilgu laiku. Pirmkārt, koordinātori pieņēma daudzus lēmumus, un es, uh, man būs jāatkārto visi skaitļi, tas ir reglamenta noteikums, 205. Uh, pāns reglamentā, un tas ir uh, um, arī protokolam, tātad visi lūgumraks attiec uz 2017. gadu, es tikai nosaukšu skaitļus. 656, 657, 671, 072, 0712, 0727, 0728, 0729, 0835, 0943, 0956. Tie visi ir pieņemti un slēgti lūgumraksti izņemot 0792 0942, eh, eh, kas ir pasludināti par nepieņemamiem. 0662, arī 2017. gada lūgumraksts tiks paturēts atvērts un skatīts kopā ar citiem lūgumrakstiem par to pašu tēmatu. Uh, papildus eh, manam ieteikumam. Un uh, eh, 0701 lūgumraksts, arī 2017. gada lūgumraksts, uh, uh, tur tika izlēmts lūgt Eiropas komisijai informāciju un nosūtīt uh, atzinumam EMPL komitejai. 0705 lūgumraksts, uh, tur bija izlēmts lūgt informāciju komisijai un uh, nosūtīt uh, atzinumam Libē. Uh, 0720 tiks nosūtīts AFET un arī nosūtīts augstajai pārstāvēji, Eiropas Savienības ārlietu augstajai pārstāvēji. 0775 lūguma raksts, tur tika izlēmts to pieņemt, izskaidrot lūguma rakstams 165. pānta pirmā punkta saturu un ieteikt lūgumrakstu iesniedzējiem iesniegt sūdzību Latvijas tiesību sargām un pacelt šo jautājumu ar Latvijas izglītības un zinātnes ministriju un pēc tam slēgt šo lūgumrakstu. 0837 lūgumraksts ir pieņemts un tika izlemts prasīt komisijai papildus informāciju un nosūtīt uh, Uh, lūgumu rakstu NV informācijai. Par Kataloniju 29 lūgumu raksti, kas ir saistīti ar Kataloniju, tika pasludināti par nepieņemamiem uh, saskaņā ar uh, Eiropas Savienības līgumu 4. pantu 2. punktu. Tātad tika izlemts informēt lūgumu rakstu iesniedzējus par šo pantu, par tā saturu un par debatēm, kuras notika Eiropas parlamenta plenārsēdē 4. oktobrī viņiem tika nosūtīta saite uz šīm debatēm, šo debašu ierakstu par Kataloniju. Un, eh, kā jau es piedāvāju, re rekomendācijas tika pieejamas. Margaret, lūdzu. Eh, runātāji runā pēc eh, mikrofona. Jā, te nekas nav, ko, ko mēs varētu darīt, bet es gribētu tikai uh, protokolam pateikt, ka mums zaļajiem nav iespēja būt klāt, jo nekas nav rakstiski. Un uh, man toreiz bija jānosūt kāds cits uz sanāksmi, un man nav nekādas zināšanas par to, uh, kā jūs to darīsiet. Tas nav īstenojams. Um, bet, ja man būtu bijis kaut kas rakstiski, pirms tas tika izlēmts, e, man būtu bijusi iespēja kā ar koordinatorei uh, sakoordinēt uh, ar to cilvēku, kas tur būs klāt, lai varētu iebilst, jo mēs nevarējām būt klāt šajā vēlajā sēdē. Pat ja jūs teicāt, ka tas ir mūsu laika grafikā, bet jūs pati bieži vien arī esat aizņemti eh, citos pienākumos, tad, kad mums ir visas šīs eh, sanāksmes. Es to tagad neapspriedīšu, es vienkārši gribēju uh, iebilst, uh, lai to pierakstītu protokolā. Paldies, mēs to pievienosim protokolam. Paldies. Tālāk. Es domāju, ka mēs varam turpināt uh, ar balsojumu par uh, Larnaku Kīpru, par šo te faktu vākšanas misiju, kas notika 2017. gada septembrī. Jā, jūs varat balsot paceļot roku, un uh, es arī, un jums arī to vajadzētu izdarīt, es ielikšu balsošanas karti mašīnā. Varbūt nedaudz atvilksim elpu. Jā, es nedaudz kavējos, jūs jau to izdarījāt. Tas arī viss. Tātad eh, Marlēne balsos paceļot roku, un mana kārta ir balsošanas iekārtā. Tad tagad sāksim. 3A ieteikums, pirmais grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. Ieteikums 4 par, pret, atturas, pieņemts. 4A, trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Piektais ieteikums par, pret, atturas, pieņemts. 5A ieteikums, piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sastais ieteikums, sastais grozījums par, par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Un astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Un pagaidiet. Mandelkungs ir nobalsojis, tad varam slēgt balsojumu. Tātad izskatās, ka iekārta nedarbojas. Ja tad, ja kārt nedarbojas, jūs varat pacelt roku. Mēs uh, slēdzam balsojumu, un tas ir pieņemts ar plašu vairākumu. Paldies! Liels paldies par to. Is... Rezultāts ir 20 eh, pār un 1 pret. Lūdzu. Labi, tad tagad pāriesim pie sastā panta darba kārtībā, kas ir. Eh, un visi, kas nepaliks zālē, var iziet no zāles, bet dariet lūdzu to pēc iespējas diskrētāk un klusāk. Yeah, sorry. So, let's proceed now, and I would ask colleagues. Labi, tad tagad turpināsim, un kolēģus lūdzu atstāt zāli pēc iespējas klusāk. Six. Mēs ķeramies pie sestā punkta, tā ir faktu. Uh, konstatēšanas misija Vācijā no 14. līdz 16. februārim šogad notika šī vizīte, un es labprāt došu vārdu Čākī kungam, kas ir delegācijas vadītājs. Lūdzu, Čākī kungs, liels paldies, Cecilija. Es gribētu runāt ungāru valodā, es ceru, ka ir pieejams tulkums. Először is szeretném Vispirms es gribētu pateikties visiem par uh, Kipras dokumentu atbalstīšanu. Es domāju, ka mēs uh, esam šeit uh, ko svarīgu paveikuši. Tagad runājot par Vācijas tēmu. Šī tēma ir sarežģītāka, grūtāka par Kipras tēmu. Šeit divas problēmas saskaras. Pirmkārt, ir ļoti jauks reģions starp Berlīnu un Dresdeni Eh, tās centrs ir Kotbusas pilsēta. Tur ir ļoti skaisti, eh, skaist, skaists šis reģions, daudz tā saka. Un mīļais Dievs ir radījis šeit tādu skaistu zemi, bet vēlns ir iemetis uh, uh, savu sēklu. Ko tas nozīmē? Jau vairāk nekā divu gadsimtu šajā reģionā um, ir. Uh, jā, ir, ir eh, šīs ogles, šīs kokogles, kas piesārņo vidi. Un um, tas rada ekoloģiskas problēmas. Problēma ir tā, ka tur apmēram 200 tūkstoši uh, sorbu mazākuma tautības pārstāv dzīvo. Viņiem ir uh, diezgan sarežģīta stāvoklī. Viņiem nav savas valsts, viņi dzīvo divas. Uh, Eh, viņi, viņi runā divus dialektus, un arī pagātnē dažas sorbu apmetnes ir jau eh, pazudušas, eh, ir bijuši ar buldozeriem novākts un pārvietoti iedzīvotāji, līdz ar to arī ir atomizēta zināmā mērā sorbu kultūra un nonākusi sarežģītā stāvoklī. Un uh, sorbu um, Eh, tad, kad mēs bijām tur, eh, tad mēs iesniedzam arī trešo petīciju eh, sorbu kultūras aizstāvībai. Nebūs vienkārši atrast ļoti līdzsvarot, vai sastādīt ļoti līdzsvarot dokumentu. Problēma ir tāda, ka brūnogļas, kas tiek kurinātas enerģijas ieguvēji, un tas nodrošina 32% eh, Vācijas eh, enerģijas. Tādēļ mēs nevaram sacīt, ka no rītdienas eh, tas tiek izbeigts. Tā nevar. Reģionā ir četri, četras liels spēkstacijas, kas strādā ar brūnoglēm. Un no tām tiek tātad ražota elektroenerģija. Jāatzīst, ka tiek izmantots vislabākās tehnoloģijas, vismodernākās, un tomēr ir skaidrs, ka pat ar vismodernām te tehnoloģijām nebūs tik labi, ka nebūtu uh, gaisā putekļu. Tādēļ trīs reizes uh, lielāks šis piesāņojums reģionā nekā Vācijā vidēji, arī ūdeņu pH rādiumu un piesāņojums šajā reģionā ir diezgan nozīmīgs. Tā ir diezgan nopietna problēma. Es domāju, ka um, mūsu uh, pārskatā arī uh, mums jārēķinās ar to, ka Vācijas valdība cenšas samazināt šo rūpniecības nozari, bet tāpat laikā arī sorbu kultūrai ir jānodrošina tālāka izdzīvošana jāatzīst, ka Vācijas valsts e, īsteno ļoti nopietnas programmas sorbu kultūras atbalstam. Ir divu e, valodīgu uzrakstu visur kodbusā. E, tā nu situācija valstiskā līmenī nav slikts. Bet tomēr šai mazākumtautībai nu, neklājas tik viegli. Un, tās pārstāv baidās no nākotnes. Ko nākotne nesīs? Un divas uh, raktuves varētu tikt slēgtas. Drīzumā mēs redzam, ka tur dzīvojušie sorbi to dažādi vērtē. Ja būtu tauts uh, no, uh, nobalsošana, tad droši vien balsot par to, ka raktuvēm jāturpina strādāt, jo tas nodrošina darbietas un ienākums. 860 tūkstoši cilvēks 1600 eh, eh, cilvēku strādā šajā nozarē un eh, atbalsta slimnīcas, skolas, bērndāras, pašvaldības, ciematus. Tātad notiek tā, ir tāda solidaritāte, kas pastāv šeit. Un, tomēr raktuvis pamazām stāk strādāt ar mazākām jaudām. Un konkrēts jautājums tāds būtu. E, e, būtu labi vēl izdarīt tā, ja e, priekšsēdz kundze atbalstītu un arī kolēģi, ka mēs nosūtītu jautājumu ar tādu vēstuli ar jautājumu Vācijas valdībai un Vācijas pastāvīgiem pārstāvim un proti tādu jautājumu. Kas ir Vācijas federālās valdības programma um, bal, uh, sakarā ar brūnoglēm. Uh, Potsdamā mēs ar reģionālo, tātad ar federālas zemes pārstāvi tikāmies ar uh, birģermeistriem no sorbu uh, tautības pārstāvjiem, um, un mēs redzam, ka Vācijā tagad veidojas centrālā federālā valdība, būtu labi arī noskaidrot viņu viedokli šajā sakarā. Kas, kādam tad jābūt šim brūnogļu eh, rūpniecības liktenim nākotnē? Un uz tā pamata tad mēs varētu labāk uh, savus dokumentus sastādīt. Tātad pirmkārt es gribētu vēlreiz pateikties kolēģiem. Es domāju, ka mēs ļoti veiksmīgi strādājam kopā. Paldies arī uh, um, mūsu sekretariātam. Ļoti lieliski bija sagatavota šī vizite viss bija ļoti labi padarīts, sagatavots šis darbs, šī vizīte. Es domāju, e, ka tā bija ļoti svarīga un laba e, vizīte, bet situācija ir sarežģīta, un tādēļ būtu labi, ja mums būtu plašāka informācija, lai mēs labi līdzsvarotu, korektu e, priekšlikumu varētu nolikt beig beigās uz galdu. Paldies! Tik daudz var pasakīt no savas puses. Paldies! Thank you very much. Very... Liels paldies! Tā bija ļoti precīzi, ļoti interesanta informācija, Mar Margrete Alkinskundze. Paldies un paldies jums, kolēģi, arī par lielisko mūsu delegācijas vadību. Paldies eh, sekretariātam. Es varu pilnībā parakstīties zem visu, kas tikko kā izskanēja, tikai gribēju izcelt dažas lietas. Vispirms mums vajadzētu ieskrīties sekojušā lietā, vai Eiropas Savienības likumdošana tiek ievērota, vai ir ūdens eh, direktīva kas tiek respektēta, īsti nebija skaidrs, vai Eiropas Savienības likumi tiek eh, respektēti. Un tad arī jautājums par vides eh, jautājumiem. Vairāk lūgumrakstu iesniedzēji teica, ka viņi nevar saņemt šo informāciju, ka tā tiek tuvē, turēta slepenībā. Pat eh, arī tādā gadījumā, ka šī, šī dokumentācija ir svarīga cilvēku dzīve. Es atvainojos, Margaret, kaut kas nav kārtībā ar angļu valodas kabīni. Vai es varu dāņu valodā runāt? Yeah, maybe, maybe the Danish booth is much, much more. Varbūt dāņu valodā. So, yeah, let's, okay. let's see what happened. Varbūt paskatīsimies, kas ir noticis ar angļu valodas kanālu. Pamēģināsim vēlreiz. Så vil jeg blot altså, gentage kort, at uh, vi... No, that doesn't function. Nobody understands. So. Kaut kā nevar saprast, kas tur notiek. Sanāk, ne... <laughs> Can I, can I ask the interpreters to make sure that... Vai es varētu palūgt uh, tūkiem kaut ko izdarīt, lai varētu dzirdēt arī angļu valodā šo kanālu? Uh, pārbaudīsim. Es uh, domāju, ka es runāšu labāk uh, angļu valodā, tad būtu vieglāk. Es zinu, ka. Varbūt. Uh, es runāšu tomēr angļu valodā, varbūt Eiropas Savienības angļu valodā, vai arī tomēr dāņu valodā. Vai arī dāngļu valodā. Es eh, gribēju teikt, ka es eh, tiešām apliecinu parakstoziem visu, kas ir izskanējuši šeit. Lielas paldies eh, par mm, burvīgo vadību. Uh, Um, palam. Un tiešām gribu uzdot jautājumus gan attiecīgām iestādēm, un arī Eiropas komisija. Jautājums ir par Eiropas Savienības likumdošanu, par ūdens ietver direktīvu, par pazemes ūdeņu direktīvu. Šīs te direktīvas un arī citas direktīvas tiek pārkāptas, to mēs konstatējam. Uh, Un arī, arī vecā konvencija, kas nodrošina piekļuvi informācijai, kas arī spēkā starp Vāciju un Eiropas Savienību. Un vairāk lūgumrakstu iesniedzēji apgalvoja, ka viņi nevar saņemt šo informāciju. Un tas ir tiešām tas, kas izraisa dziļas bāžas. Visi atzīst, ka e, vajadzētu izbeigt ogļu lietošanu, un brūnoglis ir tiešām vissliktākā ogļu variācija, un, un arī šie te ogļu rakšanas veidi, tieši brūnogļu, tad, tad kad jūs rokat pa slāņiem, un tad e, sanāk, ka jūs iznīcināt visu skaisto ainavu, tas ir e, tiešām nepieņemami, un sanāk, ka iestādes, ka darbo šajā rajonā nedomā par nākotni, tad, kad jūs domājat par jaunām darba vietām, tā vietā lai mm, runātu par to, kā nodrošināt ilgspējīgu attīstību ne enerģētikas sektorā ieskaitot, mm, viņi neskatās konsekventi. Un es esmu konstatējis e, šajā rajonā, e, ka enerģijas taupīšana, energoresursu taupīšana nav aktuāla šajā reģionā. Uh, tas nav aktuāli viņiem. Un eh, šeit, protams, šo te mērķi jūs nevarat panākt ar viegliem līdzekļiem, no, nopliešot kā zemu tādu augli, ir jādomā par darba vietām un tā tālāk. Un energoefektivitāte ir arī taupīšana, tātad efektivitāte un taupīšana. Šie ir divi aspekti, kas ir ļoti svarīgi, kas ir pasvītroti arī Eiropas Savienības likumdošanā, lai jūs varētu ātri un drīz pāriet uz modeli, kas ir ilgspējīgs. Viņi ir jau izsmēluši savus uh, resursus gan pagājušā gada beigās, gan arī šajā uh, gadā ir radies šoks, un viņi grib to atkārtot. Viņi uh, šo šoku izjutīs atkal, ja viņi nesagatavosies saulaicīgi izmantojot moderno tehnoloģiju, modernās pieejas. Un tas ir jāatkārto atkal un atkal. Um, tad, um, tad, tad mēs esam pārsteigti, ka atbildes, ko saņemām, bija tik ļoti vājas. Ir skaidrs, ka tas nav. Uh, tādā perspektīvā ielikts. Un tas nav tas, kas atbilst šī reģiona nākotnē. Tas man ļoti uztrauc. Brūnoglis ir kaut kas tāds, ko mm, pat ar modernām tehnoloģijām, ja jūs izmantojat mm, brūnoglas, tad arī tur neko nevar attīrīt, un, un pēc būtības neviena tehnoloģija nevar izmainīt brūnoglas kā tāds, un arī šis te slāņu ieguves veids, tas arī nekādā veidā nav moderns un videi draudzīgs. Mums mm, vajadzētu par to domāt. Varbūt vajadzētu arī organizēt tādu publisku sanāksmi, lai visi cilvēki saprot, ka Eiropas parlaments parlaments nav vienaldzīgs, ka mēs um, domājam par to. Uh, un ir jau notikušas šīs faktu vākšanas misijas arī agrāk, un varbūt tā ir mana vaina, ka es neesmu virzījis šo programmu līdz galam. Bet uh, dažkārt tā ir ļoti laba doma organizēt šīs publiskās sanāksmes, parādīt sevi publiski, lai viņi saprot, ka mēs esam šeit, mēs uzklausam viņu domas. Liels paldies! Es gribēju atkārtot to, ko visi jau zina. Uh, ir diezgan mm, muļķīgi un neiedzīgi nosūtīt vēstuli Vācijas valdībai, jo nekādas tādas valdības nav, tā nedarbojas, un mēs vēlāk pavasarī domāsim par to, kā rakstīt ziņojumu par šo mm, faktu vākšanas misiju, sūtot arī vēstuli vāciešiem, tad mē, vēlreiz mēs to izskatīsim, atgriezīsimies. Mums, man ir vēl viens runātājs sarakstā, bet centīsimies ļoti īsi izteikties. Lūdzu, Ždanoks kundze. Uh, also... Arī es piedalījos šajā faktu vākšanas e, misijas grupā. Es gribētu e, pateikties Čākī kungam par lielisko misijas vadību. E, te bija ļoti interesanta kompozīcija bija šajā mūsu misijā. Divi zaļie, viens no Eiropas brīvo alianses grupas, tad Čākī kungs bija mūsu vadītājs. Negribu atkārtot to, ko teica Magreta un Čakīkungs jau. Es um, gribēju tikai atzīmēt, ka mūsu vizītes laikā mēs izskatījām arī citu lūgumu rakstu. Un šis kā cits, uh, otrs līguma raksts, to ir iesniedz lūguma raksts iesniedzies no Berlīnas uh, saistībā ar, ar ūdeni, ūdens izmantošanu, kas tiek iegūts tieši šajā brūnogļu ieguves rajonā. Uh, šeit ir saistība ar šiem lūgumu rakstiem, saistība arī ar piesārņojumu līmeņiem starp Potsdam un Dresdeni, un šī problēma ir ļoti svarīga, un to ir jāizskata. Es mm, arī domāju par to, kā mēs varētu sadarboties ar Vācijas valdību Es domāju, ka tomēr mums vajadzētu iesniegt tādas rekomendācijas, izstrādāt mūsu ziņojumā rekomendācijas, kuras mēs adresējam gan Vācijas eh, centrālajai valdībai, gan arī reģionālajām valdībām. Un tad eh, faktiski vajadzētu rakstīt šo ziņojumu par faktu vākšanas misiju. Eh, Margaret, vēlreiz, bet ļoti īsi es gribēju atgādināt visiem, ka, ka Taķana mūs drīz atstās. Jā, jā, Taķana do, dosies projām no mums. Viņa dosies atpakaļ uz uz Latviju, lai strādātu tur. Un, un šī, šis darbs ir pēdējais tāds lielais darbs, ko veica Taķena. Un um, mēs tiešām pabijām daudzās vietās, runājam par vīdi, par elektrību. Es domāju, ka mums visiem jāapsakās Taķenai par šo lielisko darbu uh, jo viņi vienmēr ir pārstāvējis ļoti specifisko tādu redzes punktu šajā komitejā. Nu, paldies jums! Jā, un liels paldies jums visiem par sadarbību. Man būs arī persona, kas mani aizstājas, aizstās, un es ļoti ceru, ka viņš turpinās manis iesāktos darbus. Es priekšsēdēju, es nemaz nezināju, Taķan, ka jūs do, esat izlēmusi atgriezties jūsu valstī. Bet es tiešām vēlu jums visu to labāko, un arī pārējie kolēģi tāpat. Ļoti jauki ir bijis strādāt um, ar jums kopā visus šos gadus un mums ir arī šobrīd eh, valstī skandāls eh, saistībā ar korupciju, eh, kur ir iesaistīts bankas prezidents. Paldies. Tālāk nākamais apsaimniekošanas plāna attiecībā uz plēsējiem, kādas tiek realizētas Eiropas Savienībā un dalībvalstīs. Es uzreiz došu vārdu ekspertiem. Duarte Kadete Ferreira un Ferreira Pinto. Nu, lūdzu, jums vārds. Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Esmu ļoti priecīgs un pagodināts būt šeit Eiropas parlamentā. Mēs esam gatavi runāt par plāniem attiecībā uz plēsēju aizsardzību Eiropas Savienības dalību valstīs. Mēs esam, esam pateicīgi arī grupai, kas nodarbojas ar dzīvnieku aizsardzību, par iespēju veikt šo darbu un referēt par mūsu darba rezultātiem. Mēs gribam pasāstīt par savu pētījumu. Šeit ir brūnais lācis, lūsis, vilks un āmrija. Par šīm te četrām sugām mēs esam veikuši savu pētījumu. Dāmas un kungi, Labrīt! Mūsu pētījums e, bija ar mērķi e, izsekot lūguma raksta kontekstu, kā arī izpētīt tiesisko ietvaru, kas regulē lielo plēsēju stāvokli Eiropas Savienībā. Mēs e, arī izskatījām atkāpes no juridiskiem instrumentiem, mēs izskatījām arī labāko praksi. Uh, lai eh, samazinātu pretrunas starp vietējo kopienu interesēm un plēsēju interesēm. Un beigās mēs gribējām arī izstrādāt rekomendācijas politiku izstrādātājiem. Eh, juridiskais vai eh, tiesiskais ietvers mm, šai ziņā Eiropas Savienībā ir sekojoši. Pirmais instruments, kas regulē šo jomu, ir Bērnas konvencija no 79. gada, tālāk 92. gadā tika pieņemta Eiropas Savienības dzīvotņu direktīva. Uh, Tas um, dzīvotņu vai habitāta direktīva arī aizsargā šos lielos plēsējus. Tad vēl līdztekus tam ir vairākās dalībvalstīs izstrādāti īpaši likumi, kas regulē plēsēju aizsardzību. Brūnais lācis, kā jūs šeit redzat viņu, tas ir īpaši izplatīts gan Skandināvijas valstīs, gan Austrum Eiropā un Iberijas puselā Itālijā arī ir nelielā skaitā, nelielas populācijas, tieši brūnā lāča populācijas. Tas ir, tā ir aizsargāta suga, aizsardzības um, status tiek uzskatīts kā nepietiekams lielākā daļā valstu. Mm, interešu konflikti ir ļoti dažādi ir saistīti ar ganāmpulku mm, iznīcināšanu, arī citiem zaudējumiem, kas izriet no lāča mm, rīcības, uzvedības un pārtiks patēriņa mm, paradumiem eh, un arī nepareizai šādai pārvaldībai mm, vai arī apsainiekošanas plāniem šajā ziņā nav efekta. Un jādomā par to, kā izstrādāt šīs labākās eh, līdzās pastāvēšanas prakses. Uh, Šeit eh, svarīgi runāt par Skandināvijas valstīm un par Austru, eh, Austrum Eiropas valstīm. Eh, tas ir šīs uguņas stingrai sargāt, izņemot Igauniju, Latviju, Somiju aizsardzības status tiek uzskatīts par nepietiekamu lielākā daļā ES dalībvalstu, un ko, konflikti nav tik, uzskat, netiek uzskatīti tik ļoti būtiski arī šī te letālā pārvaldība nav efektīva. Un tā nav novedusi pie, pie degradācijas mazināšanas un pie konflikta mazināšanas. Un jādomā arī par to, kā nodrošināt eh, koeksistenci ar eh, citām plēsēju sugām, piemēram, eh, vilkiem. Un jādomā par to, kā izmantot kaut kādas labākās prakses, kā, kā varētu aizsargāt ganāmpulkus no dažādām plēsēju praksēm. Tālāk par vilku. Vilks ir visizplatītākais plēsējs Eiropas Savienībā. Jūs konstatējat vilku klātbūtni vairākās dalībvalstīs. Tas ir arī stingri aizsargāta suga, izņem, izņemot um, Igauniju, Latviju un Somiju Polija, Slovenija, Bulgārija. Tās ir po, po, populācija tālāk no 9. paralēlas. Un mēs konstatējam, ka deviņās populācijās no 17 aizsardzības status nav adekvāts. Ir arī konflikti, kas vairāk saistīti ar uzbrukumiem ganāmpūkiem, ganāmpūku uh, degradācija tiek konstatēta un ir arī konflikts tieši saistībā ar mednieku in interesēm. Tā sauktā letālā pārvaldība ir ar mazu efektu un šādi plāni ir ar mazu ietekmi uz nerezultējas ar zaudējumu mazināšanu, un tāpēc ir jāizmanto labākās līdzās pastāvēšanas prakses, līdzīgas tām, par kurām runāja iepriekš un ir jāuzlabo arī vilku tolerances uzlabošanu. Nu, to varētu panākt uh, uzlabojot uh, informāciju, ko mēs sniedzam dažādām iedzīvotāju grupām, kā fermeriem un medniekiem un tā tālāk. Un ir arī jāveicina varbūt medības tādā, vai arī aizsardzība tādās vietās, kur šī suga nav tik ļoti izplatīta. Tālāk, Āmrija, Skandināvijas eh, reģions šeit ir jāpiemina, eh, īpaši aizsardzības status ir panākts eh, šai te sugai Somijas Alpu bioreģionā šeit ir tādi klimatiski apstākļi, kas ir līdzīgi Alpos, bet tas ir Somijā. Uh, aizsardzības status nav pietiekams, un konfliktiem ir nebūtiska ietekme, jo šie konflikti tiek koncentrēti tikai ļoti nelielā, nelielā tāda Eiropas reģionā, un šie konflikti ir saistīti ar, gan, ar um, aitu un ziemeļbiežu ganāmpulku degradāciju. Mm, tātad mēs iesakām kompensācijas schēmas un arī konstatējam, ka mm, letālā pārvaldība nav bijusi efektīva un arī nav mazinājusi e, tieši šo te, to, ko mēs saucam par konfliktu, kas mazina ganāmpulku kvalitāti. E, tālāk runājot par akāpēm māju dzīvotņu direktīvā, noteikti jāsaprot, kas, ko mēs saprotam ar šo koncepciju, kas tas ir e, atkāpe. Tā ir atkāpe kas uh, atceļ aizsardzību. Piemēram, uh, ir atļauts reducēt um, šo populāciju kaut kādā veidā likvidējot uh, atsevišķus dzīvniekus. Tātad FCS ir šis status kas būtu jāpanāk, un um, mēs runājam par šo vislabāko konservācijas statusu. Ir jāpārvalda šo, šo sugu eksistenci tādā veidā, lai tas būtu ilgtermiņa risinājums. Ir sugas, kas minētas dzīvotņu direktīvas 4. pielikumā, un šeit ir iespējams atkāpes tikai tad, ja nav pieejami citi apmierinoši risinājumi. Uh, un, un ja nevar garantēt šo vislabāko statusu. Tālāk attiecībā uz piekto pielikumu atkāpes ir iespējams tikai tad, kad tas ir nepieciešams un tikai tādos gadījumos, kad kad um, šo te sūgu pārstāvu likvidēšana labi saskan ar vislabāko konservācijas statusu uzturēšanu. Par lielajiem plēsējiem. Mēs runājam par šīm četrām sūgām. Ja mēs varētu runāt par šo sūku izmantošanu, tas ir tikai sporta dēļ, jo pārtiks nolūkiem šīs sūgas neizmanto. Tad uzskatām, ka šis pielietojums nav saskanīgs ar vislabāko aizsardzības statusu. Uh, Un runājot par, par vīdi, par ainavu, ir uzskatām, ka šo sugu funkcionalitāte varētu neatgrieztiski mainīt arī apkārtējo ainavu. Ja, tad uh, jādomā eh, par ganāmpulkiem. Ļoti daudzi pētījumi rāda, ka tā sauktā letālā pārvaldība nevienmēr ir efektīva. Eh, mm, eh, piemēram, mēs šeit veicam pētījumu, kā notiek šo plēsē iznīcināšana 2014. gadā Un šeit mēs šajos grafikos eh, redzam, kā ietekmētu apkārtējo ganāmpulku situācija, ja vilki tiktu nokauti. Mēs eh, konstatējam, konstatējam, ka tomēr eh, ganāmpulka zaudējumi palielinās arī tādā gadījumā, kad mm, vilki tiek estrahēti no apkārtējā reģiona. Tātad nevarētu konkrēti mm, saukt, ka šis, šeit ir cēloņa sakarība. Vēl viens iemesls, kāpēc eh, vajadzētu uzlabot šo pārvaldību, ir strādāt ar tolerances rādītājiem. Un eh, daudzi pētījumi eh, runā par to, kā varētu izmantot arī teiksim, medības, lai mazinātu negatīvo ietekmi. Eh, tad um, ir iespējams arī eh, mums ir vajadzētu arī atcerēties bioloģiskos aspektus ka ir iespējams kontrolēt dažādā veidā populāciju izmēru. Nevienmēr ir, ir nepieciešama šī letālā kontrola. Ļoti daudzos gadījumos suga pati sev kontrolē ar saviem bioloģiskiem veidiem. Un mūsu rekomendācijas un secinājumi. Mēs rekomendējam veikt preventīvas pasākumus, uzskatām, ka tas ir vislabākais veids, eh, lai mazinātu uh, Eh, šo zaudējumus, ko izraisa plēsēji. Eh, šeit jāatzīmē arī Life Plus eh, kā ļoti labs tāds instruments, un šeit dokumentus, rezultāts vajadzētu izplatīt. Kompensācijas schēmām ir jābūt godīgām un precīzām. Tas ir jāatbalsta ar preventīviem pasākumiem Piemēram, šeit ir flaģī metode, sūņu izmantošana, citu neinvazīvo un tradicionālo metožu izmantošana. Eh, tad atkāpes, kas eh, attiec uz šo letālo kontroli un par kuriem ir atsaucis 4. un 5. pielikumā nu, dzīvotņu direktīvā, tas ļoti kritiski ir jāizvērtē. Uh, Uh, plēsēju pārvaldības plāni ir jābalsta uz zinātniskiem principiem, ir jābūt informatīvām kampaņām, caurskatamai informācijai, iesaistot visus interesantus, un mēs esam gatavi arī skatīties plašāk, pasvītrojot, ka zinātniskie principi ir ne tikai uh, kā viens no aspektiem, raksturojot eh, kaut kādu ieņemšanu pusi, bet tā ir pati bāze. Tātad zinātne ir pati bāze, un tad pēc tam vispārējās grupas, tā kā lauksaimnieki un mednieki un tā tālāk. Tad vispirms ir zinātniskās vadlīnijas, kas vada šos plānus. Dalībvalstīm un komisijai ir jā, jāpalielina finansiālās atbalsts zinātniskiem pētījumiem, kas attiec uz eh, zaudējumu mazināšanu. Uh, bet šie pētījumi ir jāveic pirms tiek veikti praktiski aizsardzības pasākumi uz vietām, jo, ja šie pētījumi tiek veikti saulaicīgi, tad mēs uzskatām, ka arī šīs uh, aizsardzības mm, rīcības un pasākumi varētu uzlaboties kvalitatīvi nākotnē. Un visbeidzot, mēs domājam, ka uh, tik, piemēram, ASV šāda aizsardzība ir stingrāka, uh, piemēram, šādu tēmu ētisko varētu izcelt sekojošā veidā. Ja zinātne nepierāda to, ka ir absolūti nepieciešams, um, teiksim, nogalināt uh, kādu šādu rīcību. Dārta Kadete, kolēģi Sāra Pinto un um, Silvesio aikrastos par to, par šīm konfliktēšām interesēm, un tad šis pētījums ir ļoti, ļoti interesants, un es domāju, ka daudzi no mums arī šeit smelsies iedvesmu, redzēs uh, stratēģijas un arī kliedēs kaut kādus maldus, kas ir mūsu galdā. Mm galvās. Un tālāk došu komisijas pārstāvē vārdu. Lūdzu. Uh, yes, uh... Paldies. Jūs un uzrāda noderīgus risinājumus. Ar tēmu komisija strādājas jau ilgstoši. Esam centušies atbalstīt dalībvalsts un ieinteresētās puses uh, šo sugu saglabāšanu uh, uh, salāgot ar. Mums bija arī tāds kā uh, likumdošanas eh, fitnesa tāda pārbaude un uh, tiešām konstatējam, ka tā ir pareiza, bet mums jāstrādā pie uh, likumdošanas piemērošanas reālās. Bija rīce 2017. gadā un rīcības plānā ir viens no pasākumiem paredzēts proti komisijai aktualizēt savus vadlīniju dokumentu uh, sugu eh, saglabāšanai, eh, tik tālu par šo ietvaru. To mēs tātad darīsim. Tas ir pirmais, ko mēs darīsim. Ilglaik ir bijis um, es platforma lieliem plēsējiem, bet gribam arī atbalstīt trīs jaunu reģionālu platformu izveidi. Viena no tām būtu Eiropas parlamenta pilotprojekts un mērķis būtu uh, veicināt dialogu, un tas diezgan skaidri parādās pētījumā. Mēs piekrītam, ka habitat, eh, tad dzīvotņu direktīvu eh, atļauj eh, nokaut uh, lielos plēsējus, bet uh, nokaušana uh, nebūs uh, universālais risinājums. Priecājamies par pētījumu, tās atziņas ņemsim vērā savā. Uh, Tātad, uh, ja ir šāds komisijas pētījums, ļoti labprāt ņemsim to vērā un izmantosim savā darbā. Tagad dod vārdu kolēģiem. Marcelēsī kungs pirmais ir pieteicies. Paldies, priekšsēdus kundze. Paldies pētījuma autoriem. Teji. Eh, tie no viņiem, kas eh, par vilku uztraucas, arī jums piekrīt. Nesen par vilku eh, dzīvotnēm bija arī bris, par vilku uztraucas, arī jums piekrīt. Nesen par vilku dzīvotnēm bija arī Briselē e, tāda viedokļa apmaiņa, un tad, tad es vēlreiz varu izteikt tikai atbalstu jūsu atziņām, e, kuras jūs e, paudāt. Un tad no savas puses vēlos dažas lietas sacīt. Pirmkārt, vilkmedību uzraudzība ir neefektīva. To mēs zinām. Tas ir vairāk kārt konstatēts arī spanot tikai vilku par uzbrukumiem, lopiem. Tādēļ ir ļoti svarīga prevencija E, pamatā ir jābūt šim līdzās pastāvēšanas principam, ja runājam par vilku. Bet ir jābūt arī kompensācijas maksājumiem. Un tas jau būtu tāds būtisks elements šajā darbā ar lielajiem plēsiem Eiropā. Un, ja dažās Eiropas valstīs tiek atļauta šo dzīvnieku izšaušana un medības, citās nē, tad tas ir pretrunīgi, un pēdējos, ko vēlos sacīt, secinājumi ir pareizi. Šeit ir runa par prevenciju, par informēšanu, līdzās pastāvēšanas modeļiem, kas balstītu uz zinātnes atziņām. Man divi piedāvājumi. Pirmkārt, komisijai. Es ļoti priecātos, ja jūs pēc šī pētījuma arī uh, tas vēlētos, ka šis pētījums uh, tiktu nosūtīts uz tām valstīm, kur ir lielie plēsēji un lūdzu nosūtiet šo pētījumu arī Spānijas varas iestādēm, jo mums tiešām jāvelta lielāka uzmanība šai e, e, tēmai un zinātnieku atziņām. Paldies, Pēters Jārs, nākamais. Paldies. Jāatzīst, ka lūguma rakstu komitejā mēs esam saņemšo vairākas e, lūguma rakstus par vilkiem ar vilku. E, tas, tā, tie noteikumi, kas pat labāk ir spēkā attiecībā uz vilkiem. Vācijā ir tā, ka principā tā ir priecīga ziņa, ka atkal vairāk vilki parādas dabā, bet eh, kas tad notiek, kā eh, ir mm, panākt ko pretēji tam, ko vēlamies. Vācijā aizvien mazāk cilvēku priecājas par to, ka vilki eh, atkal vairāk parādas. Un, Man jāatzīst, ka uh, arī Vācijā ir pielaistas kļūdas. Uh, notiek tāds vilku menedžments, labāk varbūt nebūtu, par to nav nemaz ticis diskutēts, vai vismaz uh, sabiedrība to tā nav sadzirdējusi. Un tagad tas kļūst, tā kļūst jau arī par Brit, uh, par tādu problēmu, ka uh, lauku apvidos pat uh, um, notiek komisijai, ka arī de minimis eh, eh, noteikumu izņēmums šeit, jo nav liels skatījums tautsamniecībai, bet komisijai, ka arī de minimis eh, noteikumu izņēmums šeit, jo nav liels skatījums tautsamniecībai, bet pietiek. 4.5. pielikumā ir sacīts, ja paiet nedēļas, kamēr tiek pieņemta, ar viņu jātiek galā, un ja paiet vairākas nedēļas, nu tad to grūti paskaidrot, pamatot. Ko es ar to vēlos sacīt, komisija? Mums svarīgi. E, pretējā gadījumā mēs varam to visu aizlaist dimbā, es tā gandrīz vai teiktu. Nebūsim piesardzīgi, tad milzu problēmas gandrīz jau piekrastē, e, kur ir um, Eh, ir milzu problēmas gandrīz jau piekrastē, eh, kur ir pļavas, eh, lielas platības ar dambiem un vilki arī nav muļķi, viņi spēj pielāgoties es drīzāk eh, varbūt eh, šautu klajumā vilku, nekā es dotos eh, bīstamajā mežā. Tātad, lūdzu komisija, izlasiet šo petīciju, abas kaudzītas, tā teikt. Ir šie, kas saka, ne mēs par maz atbalstām vilku, un ir arī tādi, kas saka, ne mēs par daudz žēlīgi izturāmies pret vilkiem. Uh, ir vajadzīga tāda administratīva rīcība, kas būtu efektīva un kas atbilst uh, uh, um, arī iedzīvotāju vajadzībām un interesēm. Man šķiet, ka šeit vēl var arī uh, ko uzlabot. Bet, nu, ļoti labi, ka mēs. Eh, Dānieti jūs esat, vai jums Dānijā ir vilki? Dāņi varbūt arī klausās, tādēļ es tagad runāšu dāņu valodā. Sočos, Krievijā, tur nebija eh, lāču, un mēs jautājām Krievim, kas ir noticis, un viņi teica, visi iznīcināti. Bet īstenībā viņi vairs neradīja nekādu apdraudējumu iedzīvotājiem, bet tas bija katastrofāli no biodaudzveidības viedokļa. Un arī ar vilku ir tā, ka viņš ir īstenībā dāvana mums un uh, brieži migrē uh, bēgdami no vilkiem un tam līdzīgi izcils piemērs, kas var notikt, un uh, brieži migrē uh, bēgdami no vilkiem un tam līdzīgi izcils piemērs, kas var notikt. Uh, notiek šādi interesanti attīstības procesi, un vilks var uh, biodaudzveidību veicināt patiesībā. Viņa laikam to spēja. Viņa spēja saturēt kopā aitu barus un tādējādi nepieļaut, ka vilki tuvojas. Paldies, Cecīlija! Es vēlētos pateikties Es piekrītu, ka e, šis pētījums jānosūta arī varas iestādēm dalībvalstīs. Lūdzu, nosūtiet to arī uz Itāliju, jo Itālija, diemžēl, ir viena no valstīm, kura, diemžēl, pārskata savu e, nacionālo vilku plānu. Kaut gan medīšana ir bijusi aizlieta kopš 1975. gada, ņemot vērā šodien dzirdēto, Eh, tā eh, atkal būtu tāda zinātniska pieeja un steidzam tādu vajadzīgu. Dalībvalstīm ir nepieciešama šī informācija, lai neatgrieztos pie tik eh, akūti apdraudēt. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs zinām, ka ir dabas piesārņošana un citas problēmas kas uh, uh, nodara lielu kaitējumu uh, ekosistēmām. Tādēļ atbalsta Marčelēzi. Uh, jāseko šiem jautājumiem, jāmudina cilvēki uh, sarunāties un nolikt ieročus vismaz nedaudz. Vismaz dažās dalībvalstīs, kas tiek nosūtīts pastāvīgām pārsaimniecībām, par to tiek ziņots arī uh, pareizajiem cilvēkiem dalībvalstīs. Tas ir daudz efektīvāk nekā to nosūtīt nacionālajām. 87. lūguma raksts, 18 paraksti pār uh, ūdens pamatdirektīvas it kā nepareizu. Sniedzēju šeit nav, bet komisārs. Uh, kom... apzinās, ka ir šis uh, sāls ieguvju jautājums šajā reģionā, un mēs esam uzsākuši juridiskas procedūras. Uh, citu šajā jautājumā, respektīvi viņi ir pieņēmuši sāls ieguves eh, masterplānu, kas ir um, labs ieguldījums šī jautājuma risināšanā. Tas vēl nav izdarīts, kas varētu uh, būt uh, traktējams kā pārkāpums. Katrā gadījumā uh, gan rūpniecisko attiecībā uz kaut kādām atļaujām vai certifikātiem. Paldies! Lieliski, kolēģi! Eh, šķiet eh, ir aizgājuši. Vai kāds grib izteikties par šo jautājumu? Nē. Labi. Tad. Eh, paldies. Pēc tam, kad šodien nedarbojās mana balsošanas kārte, es cerēju, ka mikrofons vismaz darbosies un šķiet, ka tas darbojas. Ja man priekšā ir pareizais dokuments, tad uh, vēl notiek uz vietas vīdes pārbaude, ietekmes novērtējums tātad, eh, un jānogaida rezultāts šim eh, ietekmes uz vidi. Mums prāt šo lūgumrakstu vajadzētu slēgt. Jā, labi. Es domāju, ka jūs izteicāties eh, tiešām ļoti pareizi, mums vajadzētu slēgt. Uh, Uh, šo lūgumu rakstu un uzsver to, ko teica 2097 uh, uh, par kaitīgu ietekmu uz vidu un veselību, ko rada augstsprieguma līnija Portugāls ziemeļos. Šeit pie mums ir, es ar prieku sveicujuši par uh, to, ka beidzot uh, tiek skatīts mūsu lūguma raksts, kas uh, tika iesniegts jau 2014. gadā Anna Marinda, Maranda un Marisa Matijas, Eiropas parlamenta deputātes, norādījuši šo jautājumu, tātad paldies. Tātad šeit ir runa par augstspriegumu. Tā, ka septiņi līdzīgi augstspriegumu līniju stābi tika nogāsti, un, piemēram, detā, un uh, tas izriet no pirmā um, dokumenta projekta, kas tika kas, uh, i, tiek uh, instalētas uh, tiešā taisnā līnijā vai ar nelielām novirzēm, bet tur uh, ir runa par tiem sarežģītākajiem posmiem. Te ir runa par uh, daļu starp Valinies un Poste un šiem rajoniem un ļoti tuvu atrodas ēkām. Uh, un tāpēc ir jāmaina virziens. Šeit ir runa par 80 līdz 90 metru augstiem augstsprieguma stabiem, līnijas stabiem, un uh, ir risks, ka šie um, stabi varētu nogāzties un arī vadi varētu uz. Ir 2008. gada karaļa dekrēts, uh, kas nosaka, ka drošības garantijas ir jāsniedz, rīkojot augstsprieguma līnijas. Uh, Šis uh, dekrēts, karaliskais dekrēts, uh, um, dzīvojamo rajonu um, atstatuma pārkāpšana ir um, veikta. Tātad pārāk tuvu šīs līnijas ir instalētas ēkām, un tāpēc mēs prasām, lai piesardzības princips šeit tiktu piemērots ar attiecīgiem Spānijas iestādēm. Uh, um, sakontaktēties, lai tās uh, noslēgtu, uh, tās procedūras, kas vēl nav noslēgtas, tās uh, noslēgtu, uh, tās procedūras, kas vēl nav noslēgtas. Ministrija sākotnēji noteica četru mēnešu periodu uh, ietekmes uz vidu novērtējumu veikšanai ar iespēju to pagarināt par vēl diviem mēnešiem. Bet nekādā ziņā netiek teikts, ka uh, šī uh, laika ietvaros uh, varētu uzsākt tehnisko analīzi. Tagad ir 2018. gada februāris. Uh, Tā tad gandrīz eh, trīs gadi jau ir pagājuši kopš eh, tā laika, kad eh, būtu bijis jāpieņem jau šis ietekmes uz vidu novērtējums. Ir virkne termiņu, kas ir noteikti likumos, mūsu likumos, kas ir spēkā. Proti, ka mums ir vajadzīgs ietekmes uz vidi novērtējums un arī deklarācija par to, un tas viss ir jāveic noteiktos termiņos, un mēs gribētu uh, lūgt uh, papildus informāciju par sākotnējo projekta dokumentu, kas tika iesniegts 2011. gada novembrī Arbo uh, pašvaldībā. Jo toreiz tas bija vēl pētījuma stadijā, un mēs redzējām, ka jau toreiz tika parakstīti līguma ar pašvaldībām un operatoriem, un uh, plānotajās vietās bija arī daudz apmeklējumu, un problēma ir tā, ka šis sākotnējais projekta dokuments uh, ir pazudis. Tā tad vairs nav iespējams piekļūt informācijai no um, iepriekšējās konsultāciju fāzes, un um, šis dokuments uh, nav uh, prezentēts publiski, tāpēc, ka tas ir pazudis. Mēs esam kopumā nosūtījuši 14 vēstules gan vidas, gan rūpniecības ministrijai un esam prasījuši informāciju, bet uh, esam diezgan sarežģītā situācijā, jo abas ministrijas, uz kurām atsaucos, mūs savukārt novirza uz šo te uh, Uh, prezentācijas dokumentu par augstsprieguma līniju, un mēs zinām, ka šī informācija ir šajā te dokumenta orģinālā iekļauta, un uh, ņemot vērā uh, to, ka neesam saņēmuši atbildu, atbilstošu un apmienošu atbildi, atbildes uz mūsu jautājumiem, mums nācās sūdzēties Galīcijas tiesības sargam un arī Spānijas tiesības sargam. Un 2017. gadā Spānijas uh, tiesībsarps, jeb ombuds, uh, nosūtīja atgādinājumu Rūpniecības ministrijai jau otro reizi, atgādinot, ka viņiem ir jāsadarbojas un ka tas ir nepieņemami, ka uh, ministrija nav pildījusi savu pienākumu sniegt informāciju uh, vai arī uh, piedāvāt plānu ar alternatīvu maršrutu šai augstsprieguma līnijai. Uh, Un līdz pat šim brīdim mūsu asociācija nav saņēmusi atbildi no ministrijām, kas uh, ir atbildīgas par šiem jautājumiem. Un viss, kas ir saistīts ar šo te izpētes posmu uh, pirms uh, sākotnējā projekta dokumenta iesniegšanas, par to arī nav sniegts atbildes. Tātad, kā jau es teicu, ir likumdošana par uh, elektrības līniju drošību, un mēs gribētu uh, Uh, lūgt lūgumrakstu komiteju paturēt šo lūgumrakstu atvērtu un sit komisiju. Došanā par uh, minimālo attālumu uh, no apdzīvotajām zonām augst došanā par minimālo attālumu no apdzīvotajām zonām augst Turklāt, kā jau lūgumraksta iesniedzējs skaidroja, šis jautājums jau tiek skatīts, vēl nekādas atļaujas nav izsniegtas, un komisija šādā ārām vēl nezinām, vai kundze lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Labdien! Pirmkārt, es gribētu pateikties lūguma rakstu iesniedzēju par viņas prezentāciju. Es domāju, ka šeit ir dažas kopš 2014. gada, kad tika atvērts šis lūguma raksts, mēs nesam saņēmuši nekādu informāciju no komisijas. Komisija nekādu informāciju rakstiski nav sniegusi, un tas uh, ir arī pārkāpums attiecībā uz uh, informācijas pieejamību par vidas jautājumiem, tā ir Orhus konvencija. Mēs gribētu paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, saņemt detalizētāku informāciju no komisijas attiecībā uz to, kāpēc viņu prāt uh, uh, šeit pārkāpumu nav, protēm prasot vairāk informāciju par veselības riskiem un ietekmu uz vidi. Paldies! Liels paldies! Un man ir tikai viens komentārs. Jūs uh, minējāt, ka uh, mums vēl ir ietekmes novērtējums, bet tā ir problēma. Ietekmes novērtējums ir Eiropas Savienības likumdošana. Un tagad tas jau vairāk kā trīs gadus ir ievilcies. Un uh, tas nav pieņemami, ka komisija saka, nu to mēs atstājam nacionālajām tiesām, jo tas ir Eiropas Savienības pasākums, un šis parlaments vairāk kārt ir pateicis, eh, pārsludinājis, ka mēs nevaram to vienkārši atstāt eh, Nacionālo tiesu ziņā. Eh, tas ir it kā pateikt mums vienalga. Ietekmes uz vidi novērtējums ir viens no svarīgākiem Eiropas Savienības instrumentiem, lai nodrošinātu, ka viss norit pareizi. Un Jā, mēs negribam neko teikt, pirms nekas nav izdarīts, tā jūs sakāt, nu tādu stratēģiju esmu pieredzējusi vairāk kārt. Pat ja mēs zinām, kas notiek, tad tiek teikts, jā, nu pagaidīsim, kad viss kļūs galīgi slikti, un tad pateiksim, jā, nu nebija labi. Tas nav pareizais veids, kā strādāt. Es nezinu, vai tiešām komisija tādā veidā grib strādāt ir vajadzīga tāda aktīvāka ā, iesaista šeit, un es domāju, to mums vajadzētu paturēt uh, atvērtu un uztvert nopietnu šo ietekmes novērtējumu direktīvu. Uh, paldies, uh, Sandra Roidīgi. Es gribētu pateikties arī lūgumrakstu iesniedzējiem. Pirmkārt, es gribētu uh, komisijai pateikt sēkojošo. 2016. gada 8. februārī sanāksmē ar enerģētikas ģenerāldirektoru mums teica, ka šis sakotnējais projekts ir e, mainīts. Kopš tā brīža mēs esam centušies saņemt informāciju attiecībā uz to, kāds tad ir šis jaunais maršruts, kur tiks instalēta šī augstsprieguma līnija, un komisija visu laiku novirz mūsu uz Spānijas valdību, saka, lai mēs tur prasām informāciju. Uh, un ka projekts esot Spānijas valdības rokās. Mēs esam kontaktējušies uh, ar attiecīgo Spānijas ministriju jau trīs reizes un uh, vienkārši konstatējam, ka mums netiek uh, dota informācija, mums tiek liekta informācija arī tiem pilsoņiem, kas dzīvo tuvu šai plānotajai augstsprieguma līnijai, netiek sniegt informācija un arī man kā pilsoņu pārstāvēji tiek liekta pie informācijai. Uh, Un trešajā atbildē no Spānijas ministrijas eh, viņi teica, ka man vajadzētu lūgt informāciju caur lūgumrakstu komiteju, kas ir pilnīgi nepieņemama. Un tas pārkāpj sesto pielikumu vadlīnijās attiecībā uz caurskatāmību un uh, sabiedrības iesaisti. 347 um, direktīvā, es nezinu, regulā, kur tiek teikts, ka ir jāsniedz uh, visaptveroša informācija uh, īpašniekiem un citiem pilsoņiem, kas dzīvo tuvu šādiem projektiem. Un ir jābūt uh, tātad uh, tādam posmam projektā, kad uh, tiek sniegt informācija. Tātad šis maršruts ir mainīts un mums joprojām nav informācijas par šo jauno uh, atrašanās vietu šai augstsprieguma līnijai. Uh, un uh, iestādes slēpj informāciju no mums. Tātad, pirmkārt, komisijai lūdzu ievērojiet uh, šo regulas pielikumu un informējiet mūs par jauno uh, augstprieguma līnijas maršrutu. Otrakārt, mēs gribētu paturēt, protams, šo lūgumrakstu atvērtu, un treškārt, es gribētu piekrist uh, tiem priekšlikumiem, kurus izteica lūgumraksta iesniedzēja, proti, ka šo projektu vispār vajadzētu atsaukt. Uh, un es gribētu uzstāt, lai lūgumrakstu komitejā mēs darītu visu, kas ir mūsu spēkos, lai uh, uzzinātu, kāds tad ir šis jaunais maršruts, jo tagadējās. Paldies, priekšsēdētāji! Un liels paldies arī lūgumrakstu iesniedzējiem! es gribēju pateikt, ka šis jautājums ir līdzīgi aktuāls arī Portugālē. 2014. gadā gan es, gan kolēģi Anna Miranda. E, mēs jau pētījām līdzīgu situāciju. Jāsaka, ka arī mēs nesaņēmām atbildi. Uh, Šis jautājums attiec ne tikai uz Iberijas pussalu, bet uz arī visu e, Eiropu kopumā. Un e, likumdošana, kas šeit tiek citēta, tā netiek īstenota tiek apšaubīta zināmā mērā, un tad, tā, kā jau es teicu, tas ir arī aktuāli Portugālē. Šeit mēs runājam par Eiropas likumdošanu un nevis valstu likumdošanu, un tāpēc mums lūgumraksts ir jāatstāj atvērts. Mēs arī šeit konstatējam, ka vides direktīva netiek īstenota. Un ja direktīvas vides jomā tiktu pilnībā izpildīts, tad mums arī būtu iespēja uh, kā lūgumrakstu komitejai sniegt savu atzinumu. Un tāpat kā kolēģi, arī es uzskatu, ka mēs nevaram slēgt šo lūgumrakstu, jo šeit izskanēja pietiekami daudz argumentu. Šeit runāja gan komisijas pārstāvi, gan arī Eiropas parlamenta deputāti. Nāca klajā ar dažādiem argumentiem, un mēs nevaram slēgt šo lūgumrakstu, kad vai tādēļ, ka mēs gaidam eh, nākamo informāciju. Mēs gaidam arī vides izvērtējuma rezultāts, un kundze ir nākamā runātāja lūdzu. Paldies! Esmu saņēmusi informāciju no Lokundze ir nākamā runātāja lūdzu. Paldies! esmu saņēmusi informāciju no lūgumrakstu iesniedzējiem un arī no Spānijas valdības. Un saskaņā ar šo informāciju mēs uh, konstatējam, ka šis projekts saista Spāniju un Portugāli. Un šim lieliem projektam vēl nav pabeigts vides ietekmes izvērtējums. Dokuments par ietekmi uz vidi vēl nav publicēts. Atbildīgās personas ir Spānijas un Portugāles elektroapgādes uzņēmumi, un vīdes ministrija arī iesaistīta, iegūšanas departaments, kas arī ir iesaistīts iegūstošās rūpniecības departaments. Tā šī rajona mērs un reģionāliem līderiem būtu jāsadarbojas un jā, jāsaista neapšaubāmi arī vietējos iedzīvotājs, lai viss tiktu tālāk virzīt visaptvarošu nozīmi. Un arī ļoti svarīgs šis projekts, lai nodrošinātu atjaunojumu resursu izmantošanu Galīcijā. Uh, Neapšaubāmi mūsu nolūks ir panākt konsensu, mēs nevaram slēgt šo logumrakstu, jo mums vēl ir jāprecizē ļoti daudz risinājums, kas būtu visiem pieņemams un arī dzīvotspējīgs. Tas ir strateģiski svarīgs sektors Galīcijā. Tad gaidīsim ietekmes uz vidi izvērtējumu, līdz tam brīdim mēs nevaram tieši un sekosim šīs, pro, šīm projektā attīstībai. Paldies, Rosa kundzei. Un es gribētu atzīmēt, ka mums ļoti rētā situācija, kad ir tik plašs konsens dažādu grupu pārstāvju, ir vienbalsīgi un nav īpaši pretrunu. Lūdzu, Kostas kundze. Un mēs gribam atgriezties savās mājās, negribam būvēt mājas kaut kur citur. Bet eh, kā ir ar politiķiem? Vai politiķi, vai jūs gribētu, lai šāds augstsprieguma līnijas 4 voltu uzklausījām parlamentāriešu viedokļus? Mēs pārstāvjam mūsu ciemata iedzīvotāju, gaidam arī no jums atbilstīgu reakciju. Paldies, un paldies, ka jūs esat tik drosmīga un stāstat tik atklāti par savām problēmām. Es varu jums apliecināt, ka lomraksts netiek slēgts, tas ir atvērts, un mēs lūksim, lai komisija ātrāk pabeidz ietekmes uz vidi izvērtējumu, jo mēs īsnībā neko nevaram darīt līdz pirms mēs esam saņēmuši šo dokumentu ietekmi uz vidi, tā ir jāizvērtē tāpēc lūgumraksts netiek slēgts, un mēs centīsimies veikt, nu, var teikt, tādus uzbrukumus dažādām varas iestādēm, arī komisijai, lai katrs strādā savā nozarē, un mēs gaidām šo ietekmes vērtējumu. Tajā pat laikā mēs uh, sūtīsim vēstuli atbildīgajām iestādēm gan Spānijā, gan Portugālē, lai šīs iestādes apzinās, ka mēs sekojam šīs lietas attīstībai. Un, uh, kā jau lūgumraksti iesniedzēja teica, tas tiešām ir tāds pārobežu jautājums, tam ir visa Eiropas nozīme. Un uh, ir iesaistīti cilvēki. Un tā kā cilvēki ir nobežījušies, tad tas ir mūsu uzdevums šajā komitejā izskatīt šo visu detalizēti. Bet projekts ir izmainījies, kā teica Rodrigas kundze projekts ir mainīts, grozīts. Tas nav tāds pats, kā paredzēts bijis sākumā. Mums arī jāsaņem pilnīgi informācija par to, kas ir šo, šīs cits ir mainīts, grozīts. Tas nav tāds pats, kā paredzēts bijis sākumā. Mums arī jāsaņem pilnīgi informācija par to, kas ir šo, šīs cits, kaut šeit lūgum Ratkovkai vai komisija piekrīt, jā, ļoti labi. Tādā gadījumā rīkosimies tieši tā. Un Mm, es gribētu jums pateikties, Kostas kundze. Here, and thank you for, for uh, being so passionate about this. I'm sure that... Paldies par jūsu entuziasmu. Esmu pārliecināta, ka... And thank you for, for uh, being so passionate about this. I'm sure that... Paldies par jūsu entuziasmu. Esmu pārliecināta, ka mm, turpiniet tādā pašā garā un vēlu jums drošu ceļu māju. Un liels paldies kolēģiem! Un tālāk pāriem pie nākamā lūguma raksta numur 328. Šo lūgumu rakstu ir parakstījuši 12 eh, cilvēki, un šīs lūgumrakstu būtība ir lauksamnieku pakļaušana pesticīdu riskam. Lūgumrakstu iesniedzējs nav ieradies šajā gadījumā, bet komisija vienmēr ir klāt. Tāpēc ar vislielāko prieku es došu vārdu komisijas pārstāvjiem Francijā, kas izjūt pesticīdu ietekmi veselībai un nav saņemuši attiecīgo informāciju no darba devēja un nācijā. E, šī misija ir paredzēta šī gada beigās, 26. janvārī. E, komisārs atbildēja logumrakstiesniedzējiem, kur būs īpašas tikšanās ar lūgumos iesniedzējiem, bet ir lūgums komisijai iesniegt pēc iespējas ātrāk attiecīgo informāciju jau plānošanas stadijās, tiek plānots audits. Audits ir uh, izvietoši no direktīvas 2009-128. Šeit ir mm, paredzēts kontrolēt ļoti plašs aspekts, un trīs aspekti ir saistīti ar, ar, ar šo lūgumu rakstu, un proti pesticīdu uzglabāšana, uh, profesionālo lietotāju apmācību, tie, kas strādā ar pesticītiem, protams, un arī informācijas apkopošana, ap, apkopošana par hroniskām saslimšanām un akūtām slimībām saistībā ar pesticīdu izmantošanu. Tātad audits attiec uz direktīvu 128 no 2009. gada, un visas direktīvas saistībā ar eh, direktīvu 98, 24 un 37 no 2008. gada. Viss šī informācija tiks nodota arī kolēģiem no nodarbinātības eh, ģenerāldirektorāta. Runājot par auditu. Eh, tas ir valsts audits, tiek kontrolēta Fran divas Francijas reģionus, un, un viens no šiem reģioniem būs Bretaņa. Arī Bretaņā mēs tiksimies ar atbildīgajām iestādēm, kas darbojas šajā reģionām, divus Francijas reģionus, un, un viens no šiem reģioniem būs Bretaņa. Arī Bretaņā mēs tiksimies ar atbildīgajām iestādēm, kas darbojas šajā reģionā. Tad, kad mēs pabeigsim auditu, mēs rakstīsim ziņojumu, un šo ziņojumu mēs iesniegsim valsts kompetentajām iestādēm, kompetentās iestādes eh, tad komentēs eh, mūsu ziņojumu, ko būs saņēmušas un mēs ļoti ceram, ka šo ziņojumu mēs varēsim publicēt 2018. gada beigās. Par uh, aspektiem, ka, ka kancerogēnām mutagēnām vielām. Abas šīs direktīvas ir jātransponē, jāpārceļ nacionāla likumdošanā. Francija to ir izdarījusi. Tad šis gadījums ir šķietami tāds individuāls gadījums. Ar tādiem gadījumiem parasti tiek galā dalībvalsts. Dalībvalsts eh, seko, kā tiek mm, īstenoti nacionāla līmenī likumi, kas izriet no transponētajām direktīvām šo jautājumu pie nacionālām iestādēm. <clears throat> Vai ir attiecīgi pārbaudīta minēto direktīvu īstenošana? Bet, kā jau mēs atzīmējām, šādas lietas parasti kārto dalībvalstu līmenī. Bet neapšaubām, tad, kad mēs saņemsim vairāk datu, eh, jau iepriekš minētā audita laikā, mēs lieliski, liels paldies, ļoti labi. Margareta, Liels paldies komisijai, viņi izpēt šo situāciju un varētu lūgt, lai komisija mums ziņo atkal uh, par to, kā ir norit, noritējusi viņu faktu tālākai darbībai. Paldies, Eleonora. Pēters, jā. Mums. Tad, kad būs mums šī. Sī, grācie. Eleonora, jā, paldies. Arī es eh, gribētu, lai eh, šī petīcija būtu atvērta. Mums ļoti interesē komisijas veiktā audita rezultāti. Šī tēma ir ļoti svarīga, lai arī mums ir jaunā pesticīdu komiteja un arī tā, kas strādā ar ķīmisko vielu apstiprināšanu, tā strādās ar šo jautājumu arī, bet arī mums noteikti ir jāpatur šīs lūgumres mūsu redzes lokā. Uh, jo mums ir jādara viss, lai apstiprinātās ķīmiskās vielas tiešām tiek lietotas tādā veidā, lai netiektu negatīvi ietekmēta cilvēka veselība. Un tā kā mūsu uh, Eiropā ir ļoti daudz dažādas asociācijas, kas uh, strādā ar pesticīdiem, ir tādas, kas vairāk fokusējas uz atliekvielām vai arī uz bioloģisko daudzveidību ir um, pesticīdu atliekvielas, kas uh, nonāk apkārtējā vidē, attiecīgi ietekmējot uh, pārtiku, un vajadzētu tomēr turēt atvērtu šo logumrakstu priekšsēdētāja. Un tagad tiešām es gribētu pateikties komisijai par to, ka jūs veicāt savu darba daļu, tik labi rezultāts no komisijas. Un arī galējo ziņojumu gada beigās, un līdz tam novēlēsim komisijai visu to labāko, un mēs gaidīti iesniedzējs ir Felis Saroni. Iesniedzējs ir Felis Saroni. Viņš pārstāv ar Sacione, ar Esi Singaštele un vēl 8, un vēl 18 paraksti tur ir. Un Lūgurbas konteksts ir bijušās industriālās zemes eh, vai zonas pārtransformēšana par komerciālu atpūtas zonu. Um, Lūgumrakstu iesniedzēja Mikāla Pīva un Davids Kiokola. Krītam teritorijas izmantošanas plānu maiņām. Uh, rūpniecība pieņemt gaisa kvalitāti, vidas uh, uh, ietekme iedzīvotājiem. Rēse, Garbaņāte, Lagante, tie ir zi, um, Eh, tās ir pašvaldības, kas ir skārts eh, ziemeļ rietumos no Milāno. Starp Lombardijas reģionu Milānu, Lenāta Reiz un Garbaņāte tika slēgts līgums. Un tagad paredzēts teritorijas, teritorijas uh, uh, <clears throat> <clears throat> plānošanās centrs ar 80 tūkstošu kvadrātu metriem. Kā izskatījās šī teritorija pirms iepirkšanās centra izveidas, un otrs attēls bija pēc tam. Vēl 15 eh, tūkstoši kvadrātmetri. Vēl 15 tūkstoši kvadrātmetri iepirkšanās un uh, darījuma centru teritorija tiktu divkāršot. Šeit ir ļoti slikta gaisa kvalitāte, raugoties uz Eiropas vidējiem rādījumiem. Iepirkšanās platība divkāršošana novestu arī pie tā, ka vēl vairāk automašīnu šeit brauktu un situācija, tas viss ņemot vērā, ka situācija jau ir kritiska. 50 mikrogrammi uz kubikmetru PM10 2017. gadā 94, nevis vairs tikai e, 76 dienas gadā tika izmērīta, kamēr direktīvā ir paredzēts, ka tas maksimālais pieļaujums būtu 35 dienas gadā Tātad eh, gaisa kvalitāte šeit nav nodrošināta. Maksimālie rādījumi ir 200 mikrogrammi. Pē, salīdzinot ar situāciju pirms šī papildu tiesību akta pieņemšanas, ja ir ekstremāli eh, liels skaits cilvēku, kas mirst priekšlaicīgi uh, iedzīvotāju pārakstu, kas atbalsta mūsu lūgumrakstu, Es domāju, ka vietas ražošana e, nevis e, šo paredzētu izmantojumu. Paldies! Paldies e, komitejai, kas ļauj man šeit pastāstīt par tematu, par ko es un 900 citi cilvēki ir ļoti nobežījušies. Tieši no pilsoņu viedokļa. Uh, raugoties. Un viņu veselības viedokļi. Pilsoņu veselības aizsardzība ir mūsu petīcijas galvenais elements, mūsu lūguma raksta. Bija prasība pret Itāliju, kas gan nedēvā rezultātu saistībā ar 50. direktīvu 2008. gadā mēs sakām. Paldies, priekšsēdus kundze. Lūguma rakstā ir pacelt jautājumi, kas ir pirmkārt dalībvalstu kompetencē potenciālā šīs programmas vīdes ietekme ir jāņem vērā stratēģiskajā ietekmes uz vidi izvērtējumā. Šajā gadījumā eh, šāds no izvērtējums ir 2012. Eh, gada oktobrī veikts. Tagad ir uh, uh, vides uh, izvērtējumi, uh, vides ietekmi izvērtējums turpina izvērtēt. Lūgumraksts ieteikmēs saka, iesniedzējs saka, ka e, varas iestādes nesot veikuši šādu vidas ietekmes izvērtējumu, bet strateģiskais ietekmes uz vidas izvērtējums un ietekmes uz vidi izvērtējums ir divas dažādas procedūras. Viens ir ietekmes uz vidi izvērtējums, kas attiecas no, uz projektiem, kas izriet no plāniem vai programmām, bet strateģiskais attiecas uz programmu līmeni, lai neduplicētu bet dalību valstīm nav obligāti um, uh, līguma pārkāpuma procedūra pret Itāliju, uh, pret uh, par gaisa kvalitātes lielākā daļa. Tieši šis jautājums attiecas uz dalībvalstu līmeni un Eh, mēs varam šeit eh, tagad kolēģi Eleonora. Paldies priekš. Un man jākomentē šī atbildi reiz notikušas. Eh, es domāju, ka vienu lietu skaidri varam sacīt, ka nav pasākumu, nav kompensējošu pasākumu saistībā ar auto mašīnu e, blīvumu šajā rajonā. Jums jāsaprot, ka tas ir milzu iepirkšanās centrs jau tagad. Rast kaut gan tur pat tūmā ir brīnišķīgi kalni, kuros var slēpot. Tas ir pilnīgs absurds. Tras kaut gan tur pat tūmā ir brīnišķīgi kalni, kuros var slēpot. Tas ir pilnīgs absurds. ir vairāk šādi projekti, e, kā palielināt jau esošus e, centrus ģimēzētu. Mm. Ministrs Galetī kungs vīde 8. gadu, mēs joprojām nespējam savu pilsoņu veselību pienācīgi aizsargāt, jo vairāk kā 5 gadus pārsniedz termiņš. E, tas uh, maksā dārgi, vai Eiropas saimnības tiesa ir daudz iemeslu šo lūgumu rakstu uh, turpināt izskatīt, jo tas ir vēl viens kārties piemērs pie viņām vērsties. Jo no iedzīvotājiem tiešām es saņemu 900 parakstu lūgumu rakstu atbalstam. Margarita Auken. Jā. Līdzīgi kā Eleonora novērtējumu, Pēc tam, ka projekts ir eh, mainīts, mums arī ir jāredz ietekmes uz vīdi novērtējums. Tā kā es domāju, ka mums vajadzētu eh, atbalstīt šo ierosinājumu un vismaz no komisijas saņemt šo ietekmes uz vīdi izvērtējumu. Bet esmu arī ļoti nobežīsies par to, ka gaisa piesārņojuma direktīva vienkārši tiek ignorēta. Komisijas saņemt šo ietekmes uz vīdi izvērtējumu bet esmu arī ļoti nobežīsies par to, ka gaisa piesārņojuma direktīva vienkārši tiek ignorēta. Un cerēsim, ka arī veselais saprāts uh, tiks ievērots. Tas šķiet pilnīgi uh, vājprātīgi. Es, uh, priekšsēdus kundze, es priecājos, uh, ka drīkstu šeit viesoties šajā jūsu ietekmīgajā komitejā esmu šeit, jo runa ir par manu reģionu, kas ir viens no piesārņotākajiem Eiropā un pasaulē. Mums ir paveicies, ka tuvumā ir Alpi, bet tas arī traucē gaisa cirkulāciju. Ir tād, eh, tāds katla efekts. un infrastruktūras politikai slikto gaisa kvalitāti būtu jāņem vērā. Taču, ko redzam, joprojām tiek celti jauni, slikto gaisa kvalitāti būtu jāņem vērā. Taču, ko redzam, joprojām tiek celti jauni, eh, eh, vēl lielākas pasliktināšanās mūsu reģionā. Bija jau runa par e, e, līguma pārkāpšanas procedūru pret Itāliju. Nu, tiešām ir pienācis laiks, manuprāt, uzklausīt protestētāju pilsoņu balsis, kas, diemžēl, vissliktākajos e, gadījumos pat tiešām ir pienācis laiks, manuprāt, uzklausīt protestētāju pilsoņu balsis, kas, diemžēl, vissliktākajos e, gadījumos pat cieš no neoplāzijām un tumoriem, audzējiem. Tas e, ļoti, e, e, tas tad arī apdraud pilsētas centrs, tas viss būtu ņemams vērā. Un es arī domāju par turismu. Jāpadomā. Mēs dzirdējām, ka ir ne tikai šis piemērs, bet arī citi tāda paša veida infrastruktūras Eh, es arī domāju, ka pēt, eh, lūgumraksts ir jāturpina e, izskatīt, jāatstāj atvērts un jānosūta valdībai. Arī ir ekonomisks vispār e, dzīvotspēja, bet, e, kā jau iepriekšējais runātājs teica, ir arī citi aspekti, un es gribu arī minēt E, nekādu traucēkļu nav. Ar šādu milzu projektiem e, ģimenes uzņēmumi e, tiek izstumti, un tas arī jāņem vērā. Es domāju, ka lūgumrakstu komitejai būtu tiešām labvēlīgi jāseko šim lūgumrakstam. Komisijai būtu jāraugās uz to, vai visi likumi tiek ievēroti, īpaši arī attiecībā uz to, vai šeit ir balans ar vīdi, ar dabu Eh, vispār vēl nodrošināts, kā tas darbojas. Un e, tomēr, kad projekts reiz būs eh, gatavs, zin kā komisija pirmā teikumā vienmēr reaģē. Protams, ka komisijai ir jārēķinās ar to, ka e, dalībvalsts viss Eiropas e, likumdošana ir m, mm, pienācīgi transponējušas. Un nav jau jābūt e, ar tādu neusticīšanos e, pašā pamatā. E, Bet ja šis projekts reiz ir īstenots un tad pēc tam tiek konstatēts, ka, nu jā, tādu un tādi e, likumi nav ievērot, nu tad vairs tikai var būt runa par kompensācijas maksājumiem, bet tas jau vairs tad neglābs neko. Tā tad es domāju, lūguma raksts jāatstāja atvērts un jāliek e, e, manīt attiecīgām Itālijas varas iestādēm, ka komisija rūpīgi raudzīsies uz to, vai visi likumi tiks ievērot. Uh, vai tam ekonomiski vispār ir dzīvot spēj šim projektam, tas nav mūsu uzdevums, tu izvērtēt mani šaubu par to, bet nu labi, tas nav mūsu kompetence. Man kā lauksaimniekam ir nedaudz sāpīgi redzēt, ka, cik daudz platību šai aizņem šādu milzu projektu. Un, katrā Eiropā ir uh, pro, uh, projekti, uh, milzīgi uh, līdzekļi tiek tērēti, lai ceļus uh, uh, nojaukt un uh, um, uh, nu, tātad tomēr jādomā ilgspējīgi, jāatstāj šī, šis lūgumraksts atvērts un komisija aicinām uh, intensīvi tomēr uh, pārbaudīt, uzraudzīt, vai šeit tiešām visa ēst likumdošana ir ievērota. Labi. Atkal šķiet, ka mēs runājam vienā balsī, neskatoties uz politisku grupu piedarību šajā komitejā šodien. Priecāju. Labi. Atkal šķiet, ka mēs runājam vienā balsī, neskatoties uz politisku grupu piedarību šajā komitejā šodien. Priecāju uh, teikt galvārdu. Ir runa par uh, teritoriālo plānojumu, kas vēl nav apstiprināts. Tas vēl tikai ir variants. Tātad. Um, mēs jūs informēsim par tālāko gaitu. Pat labāk uzraudzības un korektūras pasākumi ir paredzēti. Mēs jūs informēsim par tālāko gaitu. Pat labāk uzraudzības un korektūras pasākumi ir paredzēti. Tā tad e, eh, varām vēl kaut ko darīt. runājot par šodien prezentēto variantu, te nav vēl viss eh, bezcerīgi, vēl var darboties. Mēs ticām, ka Lombardijai būtu jākoordinē vairāku aktivi, vairākas aktivitātes, ir arī pretrunas starp dažādiem projektiem, kur jaunas darbvietas nero, netiek radīts uh, Milānas apkaimē. Uh, raugoties uz ilgspējīgu ekonomikas attīstību, tomēr ir svarīgi radīt jaunas darbietas. Un arī tādas, kas eh, ne. Arī es vēlos vēl ko bilst. 1900 pārveidot eh, cita veida izmantošanā teritoriālā, tas mūsu skatījumā nav ilgspējīgi. Mēs jau arī sacījām, uh, ka ir runa par veselības aizsardzību un nākamo paudžu veselības aizsardzību. Jā, jums pilnīgi taisnība. Un šis ir iespējams atsevišķs gadījums ar šo pilnīgi neticami lielo iepirkšanās centru, bet tā ir daļa no lielā, plašākas problēmas, proti gaisa piesārņojuma Lombardijā kopumā. Un mums ir eh, arī lūgumrakstu atstāsim atvērtu, nosūtīsim vēstules atbildīgajām iestādēm, kā Eleonora minēja, un mums arī no komisijas vajadzīga aktuāla informācija par esošo situāciju un nākamiem soļiem eh, līguma pārkāpšanas pār eh, lūguma rakstiem, kas ir par to pašu tēmu, proti 1, 2, 5, 3, 1, 1, 5, 3 par eh, gaisa piesaiņojumu Lombardijā. Uh, Un ja šis lūgumraksts mm, būs joprojām atvērts, tad mēs varēsim lūgumrakstus visus pēc tam šajā kon... Um, šo tēmu, kas uh, skar jūsu dzīvi. Es nezinu, kādēļ cilvēki gribētu šādas milz iepirkšanās centrus pirmkārt jau vispār, un vai tie ir nepieciešami otrkārt. Kā jau Eleonora norādīja, varbūt, ka viņi pat uh, tie vilinoši eh, šāda lieta eh, eh, telpās slēpot, kalnu slēpošanu nodarboties tur, kur nav saules, nu, nezinu. Labi, paldies, e, e, atgriežties savā brīnišķīgajā Eiropas reģionā un cerēsim, ka e, arī tomēr kāda aizsardzība būs. Nākamā ir līdzekļu izlietojuma, viņam ir lūgumraksts šajā sakarā, lūgumraksts iesniedzējs nav, bet ir komisijas pārstāvs Svārka kungs, lūdzu jums vārds. Liels paldies priekšsādātāji par man domu izmantoto vārdu. Lūgumraksts attiecas uz Hacivas eh, eh, kunga sūdzību par viņa netaisnīgu notiesātu sistēmu, un tomēr mēs eh, apskatījām šīs te um, krāpniecības apsūdzības attiecībā uz Eiropas Savienības fondiem par to, kāda veida Eiropas Savienības projekts vai programma tur bija iesaistīta. Uh, piemēram, kurš finanšu gads un tā tālāk. Un eh, tas mums neļauj identificēt attiecīgos, kas šeit ir nozīmīgi un secinājis, ka nav pietiekam daudz informācijas, lai no viņa puses uzsākt izmeklēšanu. Un tas ir viss no manas puses šobrīd. Pēter? Pēter? Jā, es gribētu saņemt šo te pamatojumu. Tātad, eh, ja lūguma rakstiesniedzējiem būtu konkrēta informācija, tad mēs varam atkal attiecīgi rīkoties, bet uh, ir tātad jau teikts, ka nevaram iejaukties eh, dalībvalsts tiesu lietās, tas ir pareizi, notakārt bez konkrēts informācijas, tas tiek slēgts, un tad, ja viņam ir vēl papildus informācija, viņš varēs pie mums, mēs varam to slēgt. Paldies! Jā, tas ir 2013. gada lūgumraksts. Pirms šī mandāta es nebiju uh, priekšsēdētājs, un es domāju, ka jau no paša sāka ar uh, uh krāpniecību ar ES fondiem tas jau ir novirzīts uz Olafu, bet uh, nav nekādas jēgas to paturēt uh, atklātu vai jebko te darīt šajā lūgumraksta sakarā. Tātad to slēgsim. Labi? Labi, tad pāriesim pie nākamā, kas ir uzvārds. Muchas gracias, Presidenta. Paldies. Eiropas parlaments ir gatavs uzklausīt lūgumrakstu iesniedzējus eh, situāciju, tātad eh, iniciatīvu programma eh, attiecībā uz pilsonību Un tur iesaistās arī vietējās pašpārvaldes, un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, un tāpēc uh, ir uh, jāredz, kuri cilvēki tad var uh, stāstīt par Eiropas jautājumiem, par vēsturi, politiskajām vērtībām, Eiropas Savienības tiesībām, kompetence šo vēstījumu izplatīt cilvēku vidū, un nav cilvēkiem obligāti jābūt no universitātēm. Tātad tas ir veids, kā cilvēkiem uh, satni pārstāv gan pilsoņi, un uh, pilsoņi, kas būtu priekšsēdētāji, tad būtu šī tīkla pārstāvji, viņi organizētu um, aktivitātes, uh, piemēram, tu gatavs iesaistīties šādās vispārējās debatēs par Eiropas jautājumiem, un uh, šajā konkrētajā aspektā komisijas mēs gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka Eiropas parlaments jau uh, pie, uh, atbalstīja šādu pieeju, uh, un piedāvā momentu paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu līdz uh, komisija būs kaut ko izdarījusi. Tā pašā laikā mēs. Paldies. Beatrise, nē. Es gribētu uzklausīt vispirms komisiju. Agalianos kungs, lūdzu. Yes, thank you. Jā, paldies. Turāt vārdā no komisijas es gribētu pateikties lūgumrakstu iesniedzējiem. Uh, un uzsver to, ka mēs pilnībā piekrītam uh, viedoklim, ka ir jāpieliek papildus pūliņi, uh, ka tie ir vajadzīgi, lai Eiropa šī mērķa sasniegšanai, proti Altiero Spinelli uh, balva, kas tika pirmo reizi pasniegta 2000 tātad, kur inicēja Eiropas parlaments, un pirmo reizi tā tika pasniegta 2017. gadā, un, kas jau vairākus gadus uh, um, veido kontaktus ar pēc iespējas vairāk pilsoņiem. lai uzlabotu izpratni par Eiropas politikām, lai veicinātu iesaisti divus aspektus uh, nesenajā attīstībā, kopš šis logumraksts ir iesniegts eh, pēdējo mēnešu laikā eh, Eiropas līmenī, un eh, te es runāju par pagājušo rudeni, pagājušajā gada rudenī komisija uzsā trīs daļās ar nosaukumu Eiropas Savienība, kas sasniedz rezultātus, kas iedrošina un kas aizsargā. Uh, Un eh, šai ļoti svarīgā uh, informācijas un komunikācijas kampaņa, kontaktēšanās ar pilsoņiem kampaņa tika uzsākta rudenī. Rasmus Plus programmu, un es jums uh, arī paņēmu līdz vienu kopiju, lai ņemtu vērā un iekļautu tieši un konkrēti to dimensiju, kuru jūs piedāvājat. Attiecībā uz, uh, jo īpaši Atjauninātajā um, versijā, runājot par Žanmonē aktivitātēm, kas ir tā sauktais uh, Žanmonē uh, izcelības tīkli, priekšsēdētāji, projekti, atbalsts asociācija vērstas uz pašvaldību priekšsēdētājiem un iesaistot viņus un pašvaldību pārstāvis vietējā un reģionālā līmenī. Tātad atradīsiet uh, šos formulējums eh, prasībās, eh, lai saņemtu um, atbalstu žanmonē aktivitāti. Žanmonē aktivitāšu atbalstu saņēmējiem eh, sadarboties ar vietējo pašvaldību pārstāvjiem, ar pilsoņiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem vietējā un reģionālā līmenī un aktīvi iesaistīties Manē priekšsēdētāji tiek aicināti organizēt pasākumus, te es citēju no dokumenta, lekcijas, seminārus, tātad uh, uh, uh, dažādus darbnīcas ar reģionālās un vietējās dimensiju šo informācijas un kontaktēšanās dimensiju stiprināt, lai iesaistītu pilsoņus uh, obligātās izglītības līmenī nākotnes programmās. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka investīcijas uh, labākā izglītībā, labākā informēšanā un iesaistīšanā un pilsoņu iedvesmošanā par to, ko mēs saucam par Eiropu, tas būtu jāsāk jau ļoti agrā vecumā un uh, mūsu pārdomās par eh, nākotnes programmu mēs eh, izējām no tā, ka šī dimensija būtu nākotnes programmā jāstiprina. Eh, mācīt, informēt par Eiropu jau obligātās izglītības līmenī, tātad šajā agrajā vecumā. Izglītības līmenī nākotnes programmās Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka investīcijas uh, labākā izglītībā, labākā informēšanā un iesaistīšanā un pilsoņu iedvesmošanā par to, ko mēs saucam par Eiropu, tas būtu jāsāk jau ļoti agrā vecumā un mūsu pārdomās par uh, nākotnes programmu mēs uh, izējām no tā, ka šī dimensija būtu nākotnes programmā jāstiprina. Mācīt, informēt par Eiropu jau obligātās izglītības līmenī, tātad šajā agrajā vecumā. Liels paldies jums par visaptverošo ziņojumu un arī par jūsu personīgo uh, Uh, kaislību, ar kādu jūs ķerties pie šī darba. Tātad liels jums paldies, un tagad ar prieku došu lielisko prezentāciju. Bet uh, arī gribētu pateikt savu paldies komisijas pārstāvjiem par viņu sniegtiem komentāriem. Komisijas pārstāvis uh, pastāstīja interesantas lietas, kas man ir jaunums. Uh, un mēs redzam arī tādu ļoti lielu gatavību darboties. Vajadzētu šo lietu pavirzīt nedaudz tālāk. Mūsu mandātā ir skaidri noteikts, kas mums ir jādara. Un tieši tāpēc mēs arī apstiprinājām pilsoņu ziņojumu. Un ziņojumā ļoti līmeņa mums ir jādara viss, lai pilsoņi itin visur arī labāk saņemt labāku informāciju par to, ko dara mm, dažādas institūcijas Eiropas līmenī, ar ko nodarbojas Eiropa. Mm, ne tikai viņiem būtu jāsaņem šī informācija kā rezultāts, bet jābūt jau visiem. Un, un mm, ka, ir nosūtīta arī vēstule diviem komisāriem, gan Abramopuls kungam, gan Jūrovs kundzei. Un Tad parlaments šīs vēstules ir nosūtījis, saņēmis ar atbildes, un uh, arī tur mēs lasām, ka ir uh, stingri atņemumiem. Viņi ir diskutējuši par Erasmus programmas paplašināšanu. Neapšaubām šis darbs netiek veikts izolēti, viņi iesaista arī mūs. Uh, Tātad reakcija ir bijusi, un tas ir ļoti labi, bet tomēr mums ir jātur šis logumraksts vaļā, atvērts mūsu komiteju. Uh, ierindas cilvēkam ir iespējams iesniegt eh, savas idejas un arī sekot to īstenošanai. Dokungs, ja pareizi eh, izrunāju. Paldies! Jā, uzvārds tiešām nav viegls, un kolēģiem nevienmēr ir viegli to izrādīt, bet šis bija ļoti labs variants. Es gribēju arī pateikt, ka es eh, pilnībā piekrītu iepriekšējai runātājai atbalstu šo ideju turēt šo lūgumrakstu atvērtu. Un es gribēju pateikties arī visiem, kas sniedz ļoti labu paskaidrojumu. Eiropas tauta, demos, mēs esam par to runājuši jau vairāk kārtīgi Un man tas ir viens no tādiem jautājumiem, eh, kas no, noteikti ir vēl jāpaveic. Ir ļoti daudz dažādas iniciatīvas, ar kurām mēs strādājam. Mēs eh, gribam paplašināt Eiropas projektu, it īpaši attiecinot to uz izglītības jomu. Man šķiet, ka mums eh, pietrūks tādas lietas, kā piemēram kultūra un sports, un caur tādām jomām, caur tādām aktivitātēm ir vieglāk mm, tikt līdz mm, parastiem ierindas tautas pārstāvjiem ir dažādi, daž, dažādas nacionālas tradīcijas, bet, piemēram, tās lietas kā sporta pasākumi, tas ir visaptvaroši. Uh, Mm, Eiropa nekad nepiedalās nevienā sporta veidā, nevienā sporta sacensībā kā Eiropas komanda, varbūt uh, golfā vienīgi e, tas tā ir. Bet uh, tieši varbūt ar sports, ar izglītību, ar skolām mēs varētu strādāt. Mums ir nepieciešama tāda, tāda kopīga pieeja gan skolās, gan universitātēs, kopīgs izklāsts par Eiropas projektu. Uh, Un eh, arī šis priekšlikums, ka ar šo varētu nodarboties municipalitātes savā kompetenci, tādējādi mm, pie, mm, piedāvājot izglītības iespējas, tas arī ļoti interesanti.